No, but if you wanted to send it in the morning, Well, I'm in my, I am in my office. Mes chers collègues, bonjour. Kolēģi, labrīt! Ļoti liels paldies tiem, kas ir ieradušies šodien uz sanāksmi. Ir mm, dažiem diezgan grūti bijis organizēt šo atbraukšanu, bet eh, katrā ziņā paldies organizatoriem par šo ārkārtas sanāksmi šai terorismu apkarošanas komiteja. Un es piedāvāju sākt mūsu sanāksmī ar parastām darbībām. Mums ir jāpieņem mūsu darba kārtība, mūsu programma, un ja nav nekādi iebildumi, tad es uzskatu, ka mēs varētu to pieņemt. Uh, otrs punkts, uh, arī paziņojumi no, prez, no, nu, no prezidents, tad pēc 8. februāra sanāksmes koordinatori. Uh, vienojās par sekojošiem punktiem. Vispirms koordinatori vienojās organizēt viedokļu apmaiņu ar profesoru Ahmedu Abadi. Viņš ir Rabita Mohamedija de Ulema ģenerālsekretārs, un viņš šī sanāksme, šī uzklausīšana notiks šodien, un mēs uzklausīsim viņu pēc dažām minūtēm. Un tālāk nākamais koordinatori lēma organizēt publisko uzklausīšanu uzklausīšanu, par finansēšanu un par radikalizāciju. E, tas ir plānojot nākamās e, komisijas sanāksmes. E, un, attiecīgi, mēs precizēsim šo informāciju mūsu paziņojumos. Un, visbeidzot, koordinātori arī apstiprināja lēmumu, kas organizē ierobežotu pieju sanāksmēm aizslēgtām durvīm. Tā tad būs noteikta procedūra šai sākarā. Uh, precizēta. Un tagad mēs esam gatavi ķerties pie lietas būtības, tā kā tas ir paredzēts šorīt. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar profesoru Ahmedu Abādi, Rabita Mohamedie de Ulema ģenerālsekretārs. Un mm, šodien Mēs eh, arī zinām, profesor kungs, mēs jūs veicam, ka jūs esat ļoti slavens profesors eh, ar universitāti izglītību, kas eh, specializējas islām studijās. Un mēs veicam jūs arī mm, Beļģijas mm, galvaspilsētā, un jūs šeit viesojaties, un mēs gribējām izmantot mm, šo iespēju, lai vai, marīties ar viedokļiem, ar idejām starp mūsu komiteju un jūsu personu. Ehm, mēs zinām, ka jūs regulāri uzstājaties starptautiskā līmenī, ka jūs runājat arī par islama jurisprudenci, par mēru no islama, un Marokā jūs esat Rabita Mohamedija Deulema organizācijas ģenerālsektārs. Tā ir oficiāla institūcija, kas eksistē Marokas karalistes struktūrā. Uh, Un um, šeit galvenā misija ir veicināt um, mērnā islāma interpretāciju un islāma jurisprudences attīstību. Un šajā, uh, šajās aktivitātēs piedalās arī imams, um, Maroks imams, un sistēmā tiek iesaistīti arī Eiropas imami, arī Āfrikas valstīm, un uh, galvenais ir veidot diskursu ar, anti, ar, ar pretekstremismu. Un Profesor kungs, jūs esat izvēlējušies um, runāt uh, par stratēģijām, kā apkarot um, vardarbīgo ekstremo islamismu, un jūs esat arī iepazinies un pieņems mūsu darba metodu šajā komitejā. Um, me, mums ir tāds žargons, mēs saucam mūsu viedokļu apmaiņu par tādu pingpong sistēmu. Uh, Um, tad, tā tad ir iespēja atbildēt uz kolēģu jautājumiem, katra kolēģa jautājumiem, kas ir uzdevusi tādu, uh, un tādā veidā ir iespējams iegūt padziļinātu un konkretizētu atbildi uz visiem interesēšiem jautājumiem. Un pirms došu jums vārdu, es gribētu arī sveikt šodien mūsu zālē ekscelenci Ahmed Reda Šāmīkungu. kungu Marokas karalistes vēstnieku Eiropas institūcijās. Daudzi no mūsu kolēģiem zin, pazīst um, šo personu un viņa um, darbu rezultātus ļoti bieži mēs par to dzirdam. Abadi kungs, um, mēs dosim jums vārdu tagad. Varbūt jūs varētu runāt 20, 30 minūtes tādā īsā veidā un pēc tam atbildēt. Paldies vispirms. Es gribētu pausaut prieku un savu milzīgo pagodinājumu atrasties šeit šajā sanāksmē. E, šeit e, šī debati ir ļoti svarīga, jo mūsu visiem viens uzdevums ir apkarot ekstrēmo islamismu. Un e, ņemot. Ja vērā šo aktualitāti, es gribētu fokusēt ties uz pieciem jautājumiem. Vispirms, par, par ko mēs runājam. Otrs, kas? Kas ir šie cilvēki, kas um, virza šo naida runu, šo vardarbīgo stratēģiju? Trešais jautājums, kādā veidā? Kādā veidā viņi to dara? Un ceturtais, kāpēc? Ehm, nu, protams, mums visiem interesē, kāpēc notiek šādas darbības, kāpēc uz mūsu mazās planētas kāds kaut ko tādu dara, un eh, tālāk pie, piektais ietekme. Jautājums, kas ir ļoti būtisks. Un pienā, nonākot līdz katram šim jautājumam, centīšos dot atbildi ehm, tā nebūs tāda reakcija, bet drīzāk kā instrukcija jo mm, reakcija attiecīgi inicijē mm, citus mm, soļus un Tāpēc eh, es centīšos pie šīm tālākām fāzēm runāt eh, nākamajos punktos, kā iet uz priekšu, tātad kādā veidā, un tālāk, kas, kas, kas tad ir šie mm, spēki, cilvēciskie resursi, kādā veidā mēs varētu izvērtēt viņu profilu. Un jautājums, kāpēc? Kādā veidā, kādā veidā mm, viņi to dara? ņemot vērā visu šo te mūsu mūsdienu situāciju un, un, un kāpēc viņi to dara attiecīgi, mēs nonākam pie ietekmes izvērtēšanas. Ko un kāpēc mums ir jāsaprot šis eh, fenomens, eh, tā, tas ir ekstrēms eh, islāmisms, kas atrodams arī internetā un arī cilvēku intelektā un pie tam vēl dažādu vecumu cilvēku intelektu intelektā, sākot no jauniešiem līdz jau lielāka gadagājuma cilvēkiem. Un šajā diskursā uh, Mums eh, ir jāpadomā par to, kādas ir sekas, eh, kā, kā, kā tas darbojos dažādās sabiedrībās, rietumu sabiedrībā, austrumu sabiedrībā, un ir jāņem vērā arī tas, ka tas viss izraisa uz vietām tādu kaujiniecisko attieksmi, kārus un tā tālāk, slepkavības cilvēku pārvietošanu. Vienmēr ir ļoti interesanti pavaicāt, kur tad ir avots eh, šādam diskursam, eh, kāpēc ir šī kapacitāte pievilkt cilvēkus un piesaistīt ar, ar šādām runām. Un šeit eh, tā, es fokusējos uz šo pirmo jautājumu. No Le, uh Nu, no kā nāk eh, šis uh, diskurs? Eh, šeit mēs esam atklājuši tādus piecus magnetisma avotus, tādus pievilkšanas punktus. Nu, pirmais šāds avots, tas bija tāda sapnis par vienotību. Tad, tad, kā teikt, grieķu mitoloģijā tāds vienotības sapnis sapnis. Oh, tas jau eksistē no mm, gadu gadsimtiem un arī no Kolumba laikiem rezultātā daudzi cilvēki uzskata, ka mm, jau Īslama kalifāta laikā e, cilvēki sapņoja par šo vienotību un e, šos lēmumus pašas turku vadītāji arī īstenoja. Un Tātad lē, lēmums. Un šeit es gribētu pieminēt Mustafa Kamalu Ataturku, kas ir mūsdienu Turcijas galva vai pamatlīdzējs. Viņš e, zināt, mainīja šo situāciju. Un šādā situācijā radās e, jauna sistēma kur parādījās iespēja izteikties arī laikmeta in, intelektuāļiem. Un tā tālāk, es šeit runāju par 1924. gadiem un tā tālāk, un, um, un um, tālāk uh, šī te uh, politiskā sistēma tika veidota, un um, arī uzdevums apkarot uh, kalifātu. Tā, Tālāk uh, radās uh, dažādas teorijas, muslim, musulmāmu brālība um, un citas organizācijas, uh, arābu atbrīvošanas organizācija. Un šis, šī pieeja mm, būtībā ir skārusi arī četrus citus sektors un skāra arī pārvaldības struktūras Eh, šī te paradigmas maiņa arī skāra mm, likuma varu un visas politikas un, un šeit ir jāveic eh, darbu un tas ir ļoti interesants analīzes objekts. Eh, tālāk, kā, kā ir ar šo musulmaņu sapni? Kā viņi grib uh, to realizēt. Vislielākā dāvana Daeša ziņā ir veidot šo te islamu valsti. Tā ir tāda islamofobija, veidot šo islama valsts, e, šī te e, sapņa iemiesojums, ka lūk, visi ticīgie varētu ta tagad e, apvienoties vienā vietā, veidot kaut kādu dieva pasauli, un lūk, šeit ir vēl viens avots, ko mēs varētu raksturēt kā tādu pievilkšanas spēka punktu avotu. Tas eksistē gan uz vietām, gan arī internetā, un kā jau es teicu, tas viss izpaužās dažādā veidā. Vēl šī te cieņa jautājums eh, par to, ka, ko viņi uzskata par, par goda lietu ko, ko drīkst nogalināt, un tīs uzskatām par, par uh, goda lietu. Ja jums nav jums vīra, tad, kas ir nogalināts, tad mēs esam gatavi aprecēt šo atraitni, eh, un tā tālāk ir ļoti interesanti pieņēmumi, un ja jums ir E, piemēram, nav ko darīt dzīvē, jums nav nekāda dzīves plāma, tad lūdzu nāciet pie mums. Um, tādu, lūdzu, tādu e, ideoloģiju viņi pauž, un tas ir virs e, tiesību normām, aizstāv tiesiskumu. Trešais sapnis, tīrības sapnis, piemēram, šeit. Uh, kā jau es teicu, tas ir šis tīrības sapnis. Ir cilvēki, kas ir tīrāki par visiem pārējiem. Un tie, kas nav īpaši tīri, tie nav tik, um, tik labi vai tik likumīgi. Un uh, Šeit tiek izmantoti dažādi argumenti, arī teologu starpā ir mm, cilvēki, kas mm, saņem atalgojumu un mm, tad ir lūk tie nabadzīgie, kas zaudē savu atalgojumu noteiktos apstākļos un nav vairs tik tikumīgi. Tas ietekmē gan karjeru, gan arī ģimenes dzīvi. Uh, Un daudz kas tiek darīts, lai virzītos uz šo e, tīrības mērķi. Un šeit ir atkal šis salafistu sāpnis. E, ceturtais sāpnis ir sveicieni kas atkārtos. Vizuāli, eh, le Facebook, le Twitter, Instagram. Eh, ar glābšanas nozīmi. Eh, tad mēs jūs glābsim, mēs atkal tas izriet no sapņa par vienotību, par to, ka mēs varam jūs izglābt. Un tas attiecīgi balstās uz pētījumiem. Es, jā, ir glābšanas sapnis, ceturtais sapnis, un uz bāzes eh, šīs, uz šīs tais bāzes eh, viņi runā par uh, apakalipsi, kas, kur var nonākt jūsu dvēselē, un, un katrā ziņā jādara viss, lai mm, mēs, mm, lai viņi iegūtu iespēju glābt savu dzīvību attiecīgajā brīdī, un arī e, šie te vadītāji rīkojas e, līdzīgi, viņi paņēmuši šo ideju. Un tālāk mēs varam pie piektā pa, e, sapņa kontrols tāds līnija, kur ir vēlēšanās visu kontrolēt, visu paņemt savā paspārnē. Mums ir ļoti daudz dažādas informācijas digitālā un, un e, šis. Ļoti bieži šādā situācijā dvēsele pazaudē savu pareizo virzību un viņi noteikti jāvirza pareizā virzienā un neaizmirstot par dievišķo pusi. E, šī te paradigma par to, kā būtu jārīkojas. Un e, cilvēki ir apmulsuši. E, viņi nesaprot, kas tagad būtu jādara. Viņi meklē kaut kādu drošību, e, kaut kādu uzticēšanās iespēju. Nevienmēr cilvēkiem ir iespēja saprast, kas ir ticīgais, kas ir neticīgais, kas ir labais, kas ir liktais. Uh, Un tāpēc arī attiecīgie cilvēki izmanto dažādu kontrols, metožu izmantošanu, arī neirolingvistisko programmēšanu. Un šeit ir vēlreiz um, šis sapnis par, um, par, par cieņu, par, par to, Eh, ka, ka par cilvēku, kas ir ekstraordinārs un brīnišķīgs, visādā ziņā ārējā izpausmē pēc ādas, pēc acukrās un tā tālāk, un tas, nu, lūk, ir šis ideālais eh, cilvēks. Arī tādas idejas parādās. Un mm, eh, ļoti bieži izskan sekojošas idejas. Lūk, skatieties uz mani, es neesmu tik ļoti e, skaists, un, un kā man var būt skaisti bērni. I, iedomājieties, cik skaista e, persona tā kā eņģelis, un lūk, paskatieties uz mums, te ir šāds eņģelis, un nāciet pie mums, mūsu organizācijā, un tad arī jūs varēsiet būt tikpat skaists un brīnišķīgs, un tā kā eņģelis. Un tas viss iefiltrējās cilvēku psihē caur šiem pieciem sapņiem. Un tas arī sarauj gabalos eh, dažādas musulmaņu valstis eh, un eh, attiecīgi rodas pretstats pret visām pārējām pasaules valstu sistēmām, tā kā apvieno, tur, Eiropas Savienība, ASV, un viņi presada sevi dažādiem citiem cilvēkiem um, um, arī tas nav tā kā holokausts un tā tālāk. Trešais - Izraela. Atkal šeit. Um, tad runājam par Izraelu un tālāk par dubultiem standartiem. Uh, un piektais ir pazemošana caur dažādiem mēdījiem jūs varat kaut vai paskatīties, eh, kā tas tiek atspoļos mēvijos, eh, tālāk eh, dažādais šis kokteils, kur ir Irāka un visi jautājumi. Tā ir tā kā tāda mm, drenāža, kur arī tiek izmantoti dažādi diskursa elementi, arī Eiropa, un e, dažādas naftas cenas, mm, e, ar kurām manipulē arī Eiropas līderi e, ūdens cena, vērtību sistēma, vēstures falsifikācija, un geogrāfijas falsifikācija. Šeit tiek uzskatīts, ka vēsture ir tā kā tāds tilts pāri gadsimtiem ilgai musulmaņu eh, kultūrai. Eh, un tad uz kartes viņi zīmē Āfriku mazāku nekā īstenībā tā ir, un Eiropas pilsētas arī tiek attēlāts um, dažādos izmēros, kas neatbilst patiesībai, lai spekulētu. Desmitais atkal ir saistīts ar Korānu un islāma praviešu mācībām. Um, visi šie aspekti, pa kuriem es minēju, desmit un vēl vairāk, tie visi ietekmē uh, cilvēku cilvēku psihi un liek viņiem sacelties. Šeit, bet vēl ir arī 25 šādi argumenti, un kas tad to visu dara? Présence de quatre castes, les acteurs principaux. Le premier caste. Kurš tad ir tie spēlētāji? Vispirms eh, tie iniciatori Abadīrija Heri un eh, pārējie mm, šo grupu līderi. Otrā kasta ir eh, algotņi jauno tehnoloģiju, mm, korupcijas, politikas, ģeopolitikas algotņi. Mm, tie nav uh, garīgie līderi, tie ir bandīti, algotņi, kas manipulē reliģiskiem tematiem. Un praktiski pir, pirmie tagad vairs nepastāv, tie ir apvienojušies ar otro kategoriju un to visu apzīmē ar daešu. Un tad uz vietas notiek arī nemitīga spēkošanās starp visām šīm nometnēm, bet nav oficiālo runas vīru. Uh, respektīvi var par visu pateikt, ka Dāiši ir atbildīgs, un to var izskaidrot, tā var izskaidrot daudzu, kas notiek tuvajos austrumos, kaut kas notiek, un tā pasaka, nu jā, tas jau bija Dāiši, un uh, to nevar ne pārbaudīt, ne uh, verificēt. Nu, un tad nākamā kategorija - ārsti, teologi, uh, uzņēmēji izglītot cilvēki, kas sapņo uh, par uh, islāma valsti, kas uh, vēlas dzīvot kā ticīgi ļaudis, pēc nāves nokļūt paradīzē, gūt visu, ko pravietis sola, zina Korānu no galvas, un viņi tad tiešām tiek pilnībā izmantoti un manipulēti. Un ceturtā kategorija ir vienkārši liela gabala gaļa tā, tie, tie, tie skrūvītes, ko izmanto, un, lai, lai, lai panāktu savu, un viņu liktenis nevienam neinteresē. Kāpēc tas tā notiek? Nu, bet, lai izskaidrotu, kāpēc, jāsaprot, kā tas notiek. Un nu, mēs nerunājam tikai par smagu artilēriju, te arī diplomātija eh, darbojas, eh, vērvēšanas eh, kampaņas, veselām propagandas mašīnērija. Um, kāpēc? Jo runa ir par naudu, par kontrabandu, par uh, milzīgu bagātību vispār. Uh, nafta, cilvēku kontrabanda, narkotiku kontrabanda. Ja mēs to visu aizmirstam, ja mēs aizmirstam, tas būtu tā kā aizmirst par visu šo milzīgo konkurences starp Ķīnu un ASV produktu kontrabanda noieta tirgi, kur var produkciju realizēt, atrast mērķi grupas. Nu, ja mēs to visu neņemtu vērā, tad mēs droši vien būtu naivi. Bet um, tas, ko attēlo mediji, Um, arī jāsaprot, um, kāpēc ir šīs sūdzības, šī nosodīšana, um, kāpēc tas tā notiek. Mēs tagad mēģinām to apgriezt kājām gaisā, tā teikt. Un tagad, protams, mums ir sociālie mediji - Instagrams, uh, Twitters, uh, eh, YouTube uh, eh, un um, principā internets uh, kā tāds, uh, ko arī nemitīgi izmanto šie teroristi saviem nolūkiem. Mūsu valstī gan tagad ir piešķirts finansējums tam, lai kontrolētu sociālos medijus, bet nu, pagaidām, protams, to nevar efektīvi darīt. Jo nu, tad, lai kaut kā pārvaldītu situāciju, mums 5 eh, miljonus tvītu dienā vajadzētu publiskot aptuveni. To mēs eh, nevaram izdarīt. Um. Tad eh, mēs varam runāt par sprediķošanu un to, kas tiek izgudrots un kas uh, tiek pasniegts autentiski, um, bet uh, tagad šo tehnoloģiju vajadzētu īstenot. Paslidē. Mums ir kapacitāte, mums ir jāpārstruktūrē, mums ir viss, mums ir jāpārvērš viņus par noteiktiem mērķiem, mums ir jāpārorientē indivīdus. Mums ir jārada jauns eh, diskurs, kas eh, būs mm, pret. Eh, un īsnībā jādod pretīm ir tāds sapnis, kas ir varbūt skaistāks. Dans notre monde euh, sont très beaux. Les, le projet des Nations Unies qu'on a omis, qu'on a classé, personne ne parle, a besoin d'être ravivé. Euh, comme étant un outil de faire ensemble sur une petite planète. Et si on, fait le, on, on, on réussit à hisser la performance de tels outils qui nous ont pris tellement d'énergie. Mums tagad uh, jāsaprot, kas notiek ar šo darbu kārtību. Mums uh, jāpiešķir lielāks finansējums, lai īstenot šo sapni. Bet uh, šiem jauniem cilvēkiem jādod um, jauna realitātes izpratne. Uh, Eh, jāsaprot viņu sapņi, jāpastāsta par eh, mūsu sapņiem un, eh, teiksim, viņi sapņo par Sudānas, par mieru Sudānā un tam līdzīgi. Un, un tie ir labi sapņi. Un mēs daudz ko varam piedāvāt viņiem, neradikalizējot to, kas uh, notiek. Um, daudz jauno bērnu, meitenes un puikas ir uh, gatavi ieklausīties tajā, ko mēs teiksim. Mēs uh, jāapmāca viņi, bet uh, nevis uh, stingri pedagoģiski, bet ar spēļu palīdzību. Uh, bez vārdarbības pilnīgi noteikti. Um, Mums eh, ir eh, da, cita veida vide, un mums ir jāpārvērš visa šī lieta, jāpārstrādā visi šie komponenti, kas mums ir iekšā šajā ideoloģijā. Veulent de l'action, ils ne veulent pas des paroles. Et ces actions, Daesh, là, leur donne cette action-là. Ils, elles, ils leur permettent de tirer des, des de Kalachnikov, euh, de s'aventurer comme Rambo, d'être la League of Shadows. Um, ekstrēmistu kustība mums dod iespēju uh, kaut kā rīkoties. Mums ir jāpierāda šiem cilvēkiem šī iespēja Eh, ka mums eh, ir iespēja dot kaut kādus pretargumentus pret šiem sapņiem. Mēs strādājam dažādās partnerībās, mēs eh, strādājam starp mm, dažād, dažādām ministrijām, izglītības ministriju, ir jauna šī ministrija un citas ministrijas, kas strādā um, apvienot savus spēkus kopā. Un um, vai šīs te ministrijas var būt kļūt par līderiem, vai tās būs ministrijas, kas noteikti šo darbu kārtību uz tuvākajiem gadiem? Mums ir jābūt iespēja, jādod arī izglītotājiem instrumentus, ja, lai viņi varētu arī dot um, jauniešiem kādu skaidru tādu um, vēstījumu, jāņem mistikas plīvurs nost. Um, viņi izmantos to visu uh, jo šeit ir runāt par islāma valstīm, par viņu apgalvojumiem, pretenzijām, nepieciešams visu to izpētīt un e, jādod kaut kas pretī. E, islāma valsts isl intelektuāļiem ir balstās uz četriem mērķiem. Pirmais mērķis ir jautājums, e, kāpēc, tā kā tāda norāde GPS vai kā, lai dod cilvēkiem kaut kādu Eh, nu, stabilitātes sajūtu, līdzvaru. Un otrs, mm, otrs ir aizsargāt dzīvību, jautājums par šarietu likumu, tas vairāk fokusējas uz dzīvības aizsardzību, cilvēka e, cieņas, reliģiskās mm, ticības, ģimenes aizsardzība. Šeit šarietā mēs redzam tādu aizsardzības funkciju pārsvarā. Un um, līdz ar to arī e, lai šo aizsardzību nodrošinātu, ir, e, ir arī iespēja to visu analizēt sīkākā aspektā, kad, vai, pie, piemēram, aizsargājot kādu dzīvību, tad jādomā par medmāsu skaitu vai um, varbūt slimnīcu būvēšanu, būtu jāuzlabo arī, arī ceļu drošību. Tas varētu būt viens no kriterijiem. Visus šos kriterijus varētu varbūt sadalīt tādos individuālos komponentos un um, novērtēt uh, pēc noteiktiem rādītājiem, bet uh, pat, uh, patiecībā to par, varētu pat nosaukt par islāmisma tādu indeksu. Uh, un um, t, t, tas ir tāds rādītājs, kā jūs varētu izvērtēt šo islāmisma līmeni kādā valstī ar kaut kādu noteiktu uh, koeficientu palīdzību vai kā, vai arī kādiem citiem parametriem, par kuriem es runāju iepriekš un kur tiek izmantoti kā vērtējums. Uh, Un, eh, bet, lai, lai mēs varētu šo vērtējumu veikt, ir jādomā par to, kas tad ir aktīvs šajā sabiedrībā iekšienē, ko, ko viņi eh, dara, kas mobilizē cilvēkus, kas um, liek viņiem eh, kļūt par simboliem, kas ir viņu um, vadpersonas, kas tieši veic šo utopisko runu, kas ir šie cilvēki, šie personāži. Un tas ir kaut kas tāds, par ko mēs esam runājuši un domājuši nesen. Arī Marokā mēs esam par to sprieduši. Mēs universitātē arī pēdījām mēs šīs lietas centāmies izskaidrot, rast kaut kādu pamatu skaidrojumu. Un tad eh, vēl ir cits veids, kā varētu Eh, kaut vai risināt šo ekonomiskās stabilitātes jautājumu, kā nu, ir fokusēties uz cilvēka attīstību. Un kas mm, mums ir šeit nepieciešams? Ir nepieciešami, kā jau es teicu, cilvēki, kas nesīs šo vēstījumu uz priekšu. Eh, bet eh, kā, viss, tas, ko es tikko kā domāju, tas viss ir tāds sinerģētisks, un tikai tad mēs varam sagaidīt kādu rezultātu. Un kas tad um, mums uh, nāk mūsu valstīs? Ja mums nebūtu attiecīgās struktūras vai tad, um, tā, tādas struktūras, kas uz ikdienas bāzes varētu tikt galā ar šīm jautājumiem. Tās um, ir tādas lietas, kur varētu uzdot jautājumus katru, katru dienu. Tās. Uh, ir tādas mm, veidne struktūras, kas varētu palīdzēt valstīm mm, iesaistīt dažādas ieinteresētās puses, piesaistot pilnīgi visus, un varbūt šīm struktūrām varētu būt mm, tādi tā kā orientieri atskaites momenti, un šīm struktūrām šiem veidojumiem ir jābūt sadarbībā ar mūsu valstu augstākajām valdības iestādēm. Tas, lai nodrošinātu savu šādu sadarbību, ka, ka joprojām arī augstāka valdības līmenī ir kaut kāda interese, lai būtu ies, iespēju vēlēšanās uzraudzīt visu šo Eh, projektu kopumā mums tad nebūtu tāda saruna kā tagad, mums varētu būt arī tāda mm, atskaite, uzraudzīšana. Eh, mēs pat varētu varbūt arī atskatīt. Un arī mm, šeit es arī beigšu. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup, euh, monsieur le professeur, de cette présentation structurée. Euh... Paldies, profesora kungs, par šo labi strukturizēto prezentāciju, nu, un arī diezgan provokatīvas lietas jūs tas stāstījāt, bet, nu, lai veicinātu turpmākas diskusijas, tas ir skaidrs. Nu, tad došu vārdu Dievs Demērām kungam, ku, kurš pārstāv Danžāna kungu šodien, un tad eh, vispārējie. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies! Um, doktoram Badī par um, šo zinātniski tik precīzo um, lietu izklāstījumu un arī jūsu interpretāciju, kas arī bija ārkārtīgi interesanta. Šie pieci atslēgi jautājumi, ko jūs uzdevāt par um, radikāliem musulmaņiem, tas bija ļoti interesanti. Un, uh, arī šie pieci punkti, kas ir pievilkšanas uh, uh, momenti, arī bija ļoti uh, interesanti dzirdēt šo, šeis jūsu idejas par ietekmi uz psihisko cilvēku situāciju, solījumi par paradīzi, šī, šī, šī, šis dievišķais un, un, un transcendentais uh, kas, kas iet roku rokā. Um, nu, ārkārtīgi interesanti. Man pašam bija iespēja runāt ar uh, Tunisijas imamu, uh, garīgo līderi tātad. Un mani interesēja kāda, kāda, kāda ir šīs filozofijas argumentācija, šī, šī, šī nemirstība, šī, šie paradīzes solījumi. Tad viņš teica, ka sākumā ir jālūdzas, nākamais jāintegrē visa šī mācība, tiec jāpārņem, jātic un tad jācīnās attiecīgi. Uh, Nu, tas bija viņa, tā teikt, zinātniskais viedoklis, ko es arī uzklausīju. Nu, un tad es uh, mēģināju uh, salīdzināt to, ko jūs teicāt, ar to, ko es dzirdēju no šī uh, eh, imāma. Paldies par šo jautājumu. Filozofija salafista, c'est d'abord la... Salafistu filozofija, jā, pieprasa šo tīrību. Obligāti jābūt tīrībai. Disk, diskurs notiek par gaismu, gaismas spēku un par islāma solējumiem. Runa ir par tādu pieeju, ko sauc par haditu. Apgaismība, eh, kas sniedzas eh, no cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo, līdz eh, pašam pravietim. Visiem jā. Ja īsteno šis hadīts, šī, šī, šī, šī vienotā pieeja, bet jautājumi ir par interpretāciju. Varbūt eh, viens imams to interpretē, šo hadītu interpretē militārāk eh, nekā uh, cits. Nu, un te var runāt par Korāna interpretāciju un dažādām niansēm. Uh, metaforām Korānā un, un, un, un tā tālāk. Tā kā te jāsaprot, ka šīs pieejas uh, nav, šī pieeja nav vienota un, un interpretācijas mēdz būt dažādas. Un viss daudz kas atkarīgs no konteksta. Un, ja tekstu izskata tīri zinātniski, holistiski, neņemot vērā kontekstu, sociālo, antropoloģisko, vēsturisko, kulturālo kontekstu, nu, tad um, bieži viņam iztrūkst tieši šis konteksts, konteksts zināšanas. Viņa drīzāk ierobežojas ar filozofiju kā tādu, tīru holistiku, tīrība tātad uh, un avota spēks. Uh, Un, un tas nākamais ir, protams, šī glābšana. Ja vēlaties paradīzi, tad jāsako tam, ko pieprasa no tevis. Un, uh, te, protams, būtu nepieciešams nošķirt uh, labu no slikta, nepieciešama tāda bināra sistēma, uh, ko Daiš arī veiksmīgi izmanto. Nākamā salafistu metode ir iebiedēšana. Jūs esat pasnieks, arhitekts, ārsts un tā tālāk, bet tas nav nekas, jo vienīgie, kas kaut ko zina, esam mēs. Tikai mēs jums varam kaut ko iemācīt. Mēs visu darām jūsu vārdā, jūsu, lai pasargātu jūsu intereses. Un, un lūk, Šādi notiek šī iebiedēšana un arī tiek piedraudāts ar ekskomunikāciju. Un eh, tas eh, apdraud dvēseli, ne tikai eh, tādas materiālo, materiālo varbūt pusi, bet tieši šo uh, nemateriālo dvēselisko pusi. Nākamais punkts ir um, nauda. Tātad materiālais, morālais nodrošinājums, materiālais atbalsts no valsts izpaužas tieši naudā, un uh, morālais, uh, teiksim, uh, palīdzība veicot uh, svētceļojumus. Uh, Nu, tas tad, tad viss notiek tāda morāli reliģisku simboliku, bet eh, tas eh, cilvēkiem ļoti patīk tieši šie svētceļojumi. Nu, tā principā um, Šie ir tie četri pīlāri, ko jums pieminējušas tu, Tunisijas simams, bet eh, varbūt eh, tie tiek skatīti nedaudz citā kontekstā. Jā, paldies, profesor kungs. Vanardena kungs. Thank you very much, Madam President, and thank you. Paldies priekšsādātāji, paldies arī profesoram par lielisko runu. Man būtu divi jautājumi. Pirmais saistīts ar Maroku un tādu zinām paradoksu. Sākumā vēlētos paust uh, visu cieņu Muhamedam VI saistībā ar to, ka viņam ir izdevies uh, izveidot stabilu valdību un daudzu gadu garumā, neskatoties uz zināmiem politiskiem notikumiem, Maroka jebkurā gadījumā uh, ir noturējusies un mums ir ļoti ciešas attiecības ar Maroku visām valstīm, arī manai apvienotajai karalistei. Jebkurā gadījumā Maroka vēl aizvien ir bijis uh, milzīgs uh, avots džihādistu, tātad uh, džihādistiem. Aptuveni 1500 Marokas uh, izcelsmes džihādistu ir devušies uz ISIS un arī Irākā. Marokas valstspiedīgie bija ļoti pārstāvēti un gribētu jautāt, kādā veidā jūs skaidrot šo paradoksu. Otrs jautājums ir saistīts ar mūsu valstīm. Jūs, profesora Kungs Abadi, esat islāma pētnieks. Mūsu valstīs ir ļoti daudz musulmaņu izcelsmes migrantu. Kas viņiem būtu jādara, lai viņi labākā, pilnīgākā veidā spētu integrēties mūsu demokrātiskajās sabiedrībās? Ko viņiem vajadzētu darīt un kādu padomu jūs viņiem varētu sniegt, lai atvieglotu šo procesu? Paldies! Paldies! Attiecībā uz pirmo jautājumu atbild visai vienkārša. Daudzi bieži aizmirst, ka Maroka un Marokāņi viņiem nav nepieciešama vīza, lai dotos uz Turciju, pretstatā citām musulmaņu arābu valstīm, kuru valstsviedrīgiem nepieciešama vīza, lai dotos uz Turciju, un šo vīzu nav vienmēr viegli iegūt. Tādēļ reizēm Ir arī sezonas uh, lidojumi, kad uh, lidojumi uz Turciju izmaksā zamā, mazāk nekā 90 eiro. Tur viņi var ierasties ar attieksmi, ģitāru, frizūru attiecīgu. Nu, Ziemassvētkos, piemēram, bieži šie cilvēki tur dodas, un tad uh, šie rekrutētāji saka, jāizskatās jums šādi, jārīkojas šādi. Un tieši tā arī bija. Bieži vien ieradās uh, puisis ar ģitāru, ar frizūru, un uh, izrādījās, ka ģitārā bija paslēpta bumba, kā rezultātā bojā gāja vairāk cietušo. Protams, ir jāpievērš uzmanība daudziem aspektiem, ir jāhumanizē iedzīvotāji, tomēr esam arī mēs diskutējuši ar Turcijas valsti, lai stiprinātu kontroli. Maroka no savas puses arī šādā virzienā strādā. Ir jāpievērš uzmanība arī attieksmei un tādēļ šīs tendences samazinās. Bijām 4. vietā, tagad 7. vietā. Bet nepietiekami ātri varbūt mēs šo jautājumu noķērām, tā teikt. Migrantiem vispirms ir jāmācās valoda, kultūra un jāsaprot likumi, likuma spēks, jāsaprot mentalitāte jāsaprot uh, nerakstītie likumi, kas pastāv attiecīgajā sabiedrībā, un tad viņi sapratīs, ka, kas ir tās lietas, kas viņiem jāievēro, atbilstoši kā, kam jādzīvo, un ir jābūt pilnīgi skaidram, ka jūs ieradušies valstī, kam ir vēsture, jums par to ir jāmācās, un jums tajā ir jādzīvo. Šeit gribētu pievērsties kādam visai svarīgam jautājumam. Kur ir apmācīti šie imāmi? Ja imāmi tiek ievesti, importēti tā teikt, tad jā, varētu būt tā, ka viņi uh, tekstu ievēro, bet kontekstu ignorē. Un tas noteikti noved pie katastrofāliem rezultātiem, tādiem, ar kādiem šobrīd arī saskaramies. Un šeit es aicinu nodrošināt neatkarību, valstīs pašās apmācīt savus imāmus, kapelānus un tā tālāk. Ir jāveido apmācību kursi, kas parūpētos arī par šo dimensiju, un mums uh, ir jārada līderi, kas uh, citādā veidā strādāt ar šiem pilsoņiem. Merci beaucoup. Je passe la parole. Lielas paldies. Es dodu vārdu Helgai Stevensai un pēc tam Monika Holmējerei. Uh, divas līdzreferentes, kas pieprasīja vārdu. Helga, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies priekšsēdētājiem. pirms eh, pievēršos jautājumam, ko sagatavoju, man būtu vēl kāds papildus jautājums eh, saistībā ar iepriekš izskanējušo diskusiju par migrāciju no Marokas vai citām islām valstīm un kā šiem cilvēkiem vajadzētu rīkoties. Eh, Džefrīva Nordeni jautājumu varbūt komentēšu arī. Pilnībā varu pievienoties tām kam, kas, kas ir jādara šiem migrantiem, bet Bēļģijā, piemēram, ierodas Marokas pilsonis. Pirmā paudze, otrā paudze, trešā paudze. Lai viņi kļūtu par beļģiem, viņi piesakās pilsonības saņemšanai, bet tajā pašā laikā iespējams, ka viņi vēlas atteikties no Marokas pases. Bet Maroka savukārt uz šiem ļaudīm, jebkurā gadījumā raugās kā uz Marokas pilsoņiem, arī tas, manuprāt, ir paradokss pat, ja viņi vēlas iegūt jaunu pilsonību, no iepriekšējās viņi nevar atteikties, un tad nu, tas ir jautājums saistībā ar lojaltāti, vai Beļģijai tā lojaltāte tiek nodrošināta vai Mārokai. Persona, kas grib atteikties no savas sākotnējās pilsonības, bet nevar to izdarīt. Tāds būtu mans pirmais komentārs. Kāda problēma, kas ir šeit Beļģijā, ir tāda, ka uh, Salafistu un vahābistu islama interpretācija ir ļoti tik plaši izmantota, izplatīta starp jauniešiem, un viņi aicina um, jauniešus attālināties no savām kopienām un atteikties no tiem ļaudīm, kam ir citāda vīzija vai izpratne. 2013. gadā jūs uh, Vašingtonā runājat par to, ka um, ka Maroka vēlas attālināties no uh, bīstamas ideoloģijas. Var jau būt, ka es kļūdos, bet Maroka izmanto Malikī uh, pieeju. Tas ir tāds mērenāts islams, kas uh, pievēršas islama praktizēšanai sabiedrībā, kas mainās pastāvīgi. Tad es gribētu jautāt, kādā veidā tiek nodrošināts, ka uh, tiek mācīts un izplatīts uh, mērens uh, tolerants islāms, jo uh, vai tad šīs runas, kas tiek uh, teiktas skolās, tiek uzraudzītas kaut kādā veidā, un vai jums ir konkrēta praksa arī, kā pievērsties uh, un strādāt ar jauniešiem? Liels paldies par, ier, par to, ka ieradāties un ka atbildes jautājumiem. Paldies! Liels paldies! Paldies par visaptvarošo jautājumu. Par pirmo jautājumu runājot, jā, noteikti. Lojaltāte ir būtiski svarīga un par to ir jādomā. Šeit, manuprāt, ir divu ātrumu, divu līmeņu problēma - identitāte un kultūra. Identitāte, tad, kad mēs par to domājam akadēmiskā kontekstā, uh, ir saistīta ar piecām dimensijām. Pirmkārt, kosmoloģija kā mēs raugāmies un uztveram pasauli. Te ir jābūt kopīgai izpratnei. Jā, var jau būt, ka kaut kādas atšķirības ir tomēr, bet jābūt kopīgai izpratnē, un tas ir jāmāca ģimenēs skolās. Ja mēs visi varētu kopīgi vienā pasaulē dzīvot, jo fiziski lielākoties mēs dzīvojam vienā pasaulē. Bet morāli, intelektuāli, kulturāli pasaules atšķiras, un tam milzīgu uzmanību pievērsa vācieši, tad, kad viņi izstrādāja šo konceptu vācu filozofiju, jau sen pie tā ir strādājuši. Otrakārt, vērtības. Kādas ir mūsu vērtības? Arī tas ir izglītības, ģimenes, skolas jautājums. Trešā dimensija - tiesību sistēma. Ceturtās uh, dimensija ir uzvedība, un piektā, kas ir svarīga, ir komunikācija, izmantojot valodu valoda sav, sevī satur ļoti daudz konceptu un iedomātu lietu. Pie tā ir jāstrādā. Atteikšanās no pilsonības, tas ir kā ir vienkārši. Un tā, tā parasti notiek arī ar uh, spiegiem, um, tāds mm, at, atsauce Viņi atsakās no daudzām lietām, bet vēl aizvien ir uzticīgi savai valstī. Tādēļ mums ir jāstrādā tādā padziļinātā veidā, un, protams, jā, diplomātiskos, politiskos jautājumus ir viegli pārunāt, bet pārējos jautājumus, eh, emocionālos, intelektuālos, pie tiem ir ļoti rūpīgi jāstrādā, un es eh, no sirds aicinātu mūsu kopienas arī domāt par šo dimensiju, tīri no kultūras un konceptuālā skatu punkta raugoties. Otrā jautājuma daļa. Kādā veidā varam garantēt, ka jaunieši pievēršas tādai domāšanai, kas nodrošinā viņu drošību, apkārt esošo pilsoņu drošību un drošību sapasaulē. Māro, kā šī pieeja ir jau vairāku gadu gadsimtu garumā, un uh, mēs mēģinam uh, sasaisti nodrošināt starp uh, tekstu un kontekstu. Malik ir imāms, kas uh, piedzima un izauga Medīnā, pirmajā etā, kur tika īstenots islāms, un tas nozīmē, ka bieži vien pamatā ir vārdi, datumi, vietas, un tas nodrošina šo likumu visaptverošo raksturu. Tie vairs nav tikai teorētiski. Uh, likumi, bet efektīvi tas nenotiks, ja mēs pie tā nestrādāsim jau kopš bērnu dārza vecuma, bet nu nevēlamies jau arī visu tomēr kontrolēt. Kontrola reizēm ir jāaizmirst. Informācija galu galā ir viena klikšķa attālumā jauniešiem, un viņi to arī ļoti labi zina. Tas savukārt nozīmē, ka ir jāapmāca skolotāji, lai viņi uh, ietu līdzi jauniešiem un sniegtu tādus teoloģiskus argumentus, kas viņiem liek pievērsties šai domāšanai un pieeja, nevis kādai citai. Ja mums izdosies, ja mums izdosies īstenot šādu pieeju uz zemes, tad varbūt tas uh, būs uh, piesaistošāks spēks pretstatā diktatūras pieejai. Merci beaucoup. Uh... Lielas paldies. Nu, turpinās Monika Holmēre. Jā, Veltančona koncepcija jums noteikti pazīstama. Jā, paldies. Paldies visu pirms par to, ka esat gat gatavs um, šodien runāt ar mums, atbildēt mūsu jautājumiem. Arī paldies par jūsu ievadu runu, pastāstījāt par jūsu pieredzi, kas bija ļoti vērtīgi. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, um, esmu runājusi ar Kings koledžas uh, zinātniekiem, uh, kas um, man izskaidro daudziem piemēriem, uh, Eh, šo situāciju, par ko jūs runājat, par šo geogrāfisko sadalījumu, proti, ka Daesh uh, risina tādu etnisko diskursu uh, un internetā tieši atsevišķa reģiona vēsturiskajā dialektā mēģina uzrunāt um, jauniešus, uh, ko viņi pazīst no saviem vecākiem un vecvecākiem un mēģina piedāvāt viņiem jaunu dzimteni. Tā principā tur notiek tāda um, savervēšana, lai nodrošinātu savu ideju nākotni. Kāda jums ar to varbūt bijusi pieredze? Un um, kā jūs domājat? Šī etniskā profilēšana, ko tur var, um, kā tur var uh, ar to cīnīties. Un um, par imamu un imamu filozofiju jūs uh, runājāt, un, godīgi sakot, es papētīju vairāku valstu struktūru, reliģisko, un, godīgi sakot, ir sarežģīti, jo anglikāņiem, kristiešiem ir uh, baznīcas um, galva, tā teikt, un uh, musulmaņiem uh, nav šāda vienotā līdera visai baznīcai. Uh, Uh, kurš noteiktu šis reliģiskās koncepcijas un uh, reliģisko mācību ir ļoti difūzas, uh, sadrumstalotas struktūras, grupējumi, kas dažreiz apvienojas savā starpā, bieži tie ir fundamentālisti, konservatīvie spēki vai radikāli ekstrēmistiski, salafisti, kas tiešām ir ārkārtīgi radikalizējušies laika gaitā. Uh, Kā jūs iedomājaties tādu imāmu izglītības struktūru? Jo, nu, mūs, jo principā jau valstis ir um, laicīgas. Tur bija uh, ideja uh, par to, ka valsts vadītājs varētu būt arī par baznīcas vadītāju. Uh, Ehm, šķiet, musulmaņu pasaulē bijis tāda tradīcija, bet, eh, nu, mums, protams, šāda rekomendācija eh, nebija gluži pieņēmama eh, vēsturiskas tradīcijas dēļ, varbūt Lielbritānijā tas tā darbotos ar karalieni, bet, bet nu, ko jūs par to domājat? Paldies par jūsu pirmo jautājumu. Te runa ir par proximitātes eh, dinamiku. Jā, lūk, eh, runājot ar eh, tautu, šie garīgie līderi ātri saprata, ka proximitāte ir vajadzīga, lai savarvētu ļaudis. Mhm. Šis ir tāds arguments, es saprotu, kā jūties, es zinu, kā tu vieti. Un tas uzreiz uh, uzlabo komunikāciju, veido tādu platformu, kurai uh, abi, abas puses, ar kur abi, abas puses var sevi identificēt un uh, šādi mm, vervēt cilvēkus daudz vienkāršāk. Un, protams, valoda, valoda ir izšķirīga. Tāpēc es arī runāju par uh, tēva uh, pieju, jo tēvam vēlas līdzināties gan fiziski, gan uh, valodā, gan uh, darbos. Uh, un uh, tieši tas ir viņa mērķis. Un šādi viņi arī uh, iesakņojas vairāk um, uh, šajās kopienās. Un šī proximitāte kas eh, ļauj ar vieglāk cilvēkus savarbēt. Tā eh, visa šī metode ir ļoti labi atstrādāta mehanika. Mums ar to ir jācīnās, un tāpēc mēs vēlamies šo P2P pieju, tātad eh, kolēģu izglītošanu. Skolās jārunā par bērniem kas var būt grupas līderis un palīdzēt pārējiem, eh, bet eh, netiešā veidā. Tā kā spēle, eh, spēles kontekstā t, t, t, tas viss jādara tā nu, netiešā veidā, respektējot viņu vecumu, nu, emocijas, mm, psiholoģisko attīstību. Nu, mēs nedzīvojam uh, Pītera Pēna eh, valstī, līdz ar to bērni izaug. Uh, eh, tas svarīgi tātad uh, trāpīt pareizo brīdi, pareizajā vecumā, un tad, lai šie bērni pēc tam izaugtu un uh, kļūtu par multiplikatoriem, pavairotu šīs zināšanas, šo pieredzi un uh, ieguvēja būs valsts. Šīs investīcijas labi atmaksājas, bet nepieciešama instrumentu kaste. Uh, lai eh, veiktu šādas aktivitātes skolās. Izglītības uh, uh, sistēmas ietvaros uh, mums, mēs izdarām tā kā pirmo soli bet ar šo pirmo soli nepietiek, lai apkarotu terorismu. Te var kaut vai tādu skolas pulciņu uh, veidot, un pēc tam gimnāzijas uh, uh pulciņu, kas uh, uh, netiešā veidā turpinātu, turpinātu nodot šīs uh, pareizās zināšanas. Uh, tas ir korektas zināšanas, un um, šādi mēs šo jauniešu dinamiku uh, pavirzīt uz priekšu. Vācijā, teiksim, ir šī fenomenālā starpuniversitāšu debašu uh, programma, kas tiešām lieliski darbojas, kas uh, veicina intelektuālo attīstību, kas palīdz jauniešiem taisīt karjeru nākotnē, kas, um, kas ir visnotaļ um, apsveicama. Runājot par imāmu uh, izglītību, tā nav islāma problēma, konkrēti mū, nav mūsu valsts problēma, tā šī problēma pastāv visās valstīs, kodifikācijas dēļ. Uh, Eh, islāmā mm, mums ir vairāk eh, pa sešiem tūkstošiem uh, eh, um, tekstu, un uh, tie runā par valsti, par uh, citiem aspektiem, bet tikai 4% uh, runā par izglītību. Uh, šajos 4% jāiekļauj viss vis eh, eh, spektrs, eh, gan emocijas, gan dzīves prieks, gan nu, optimisms un tā tālāk. Problēma tāda, ka lielākoties zinātnieki nu, vai imāmu izglītības iestādes koncentrējas uz tiem pārējiem 96%, Mm, kur, um, kur ir tādas sausas teorētiskas zināšanas un neņem vērā šo, tā teikt, šo 14%, kas, ko var pielīdzināt dāvanas iepakojumam, ko vienkārši izmet ārā, izsaņojot dāvanu, un, un tā ir šī kodifikācijas problēma. Mēs uh, gadsimtu mijā esam piedzīvojuši uh, desmit uh, islāma pamat um, darbus, kas, kas ir tātad teksti, katra darbā pieci sējumi, tātad 50 sējumi aptuveni, viss šis, vis šis darbs, tad visi šie teksti būtu jāizlasa, jāstudē un jāizdara attiecīgi secinājumi. Bet, nu, pētot šos tekstus, protams, daudz ko var daudz ko var um, paveikt, bet šo tekstu vienkārši ir pārāk daudz un pētnieku ir pārāk maz. Ja katrs tagad izsakās par izlasīto tekstu, mēs to nekad nevarētu apkopot un nodot tālāk, nu, tāpēc mums ir nepieciešami algoritmi, nepieciešama tāda šo tekstu analīzes uh, un absorpcijas metode, kas uh, nav vēl izstrādāta, bet uh, kad uh, tā mums būs, tad mēs varēsim te visus apvienot. Uh, šajā sistēmā. Nu, pagaidām mēs tā, esam pašos sākumos. E, mums palīdz Krievu pētniek, pētnieks no Krievijas, e, Maksims Romanovs, kas gan dzīvo SV un studē. Mm. Un viņš um, saka, ka reliģijas mērķis ir padarīt mūs laimīgus ka šis prieks, eh, lūk, ir eh, reliģijas galvenais mērķis, un prieks nāk no ģimenes, no pozitīvām emocijām, un tagad viņš eh, cenšas šos aspektus um, atrast tekstos, un tad um, mēģina izskaidrot, kā uh, mūsu reliģija skaidro šo mm, līdzās pastāvēšanu, un uh, kā notiek komunikācija sāstarpēji un kā no tā izriet visi likumi. Nu, reliģiju, reliģiju var saprast, protams, arī kā tādu uzdevumu, smagu darbu, nastu. Un nu, tad pravietis to ir izdomājis, un tad imāmi to uh, uh, īsteno tālāk, uztverot to tieši tāpat kā nastu. Mm, to var skatīt arī citādāk. Un tagad sociālajiem medijiem uh, tas ir iespējams. Tagad gan sociālajos medijos valda liela kakofonija. Un uh, mēs zaudējam laiku debatējot um, par lietām, kuras uh, principā mm, tādas paviršas. Ja mums būtu šī koncepcija, uh, Uh, uh, tad uh, mums nevajadzētu 15 tūkstošus gadus patērēt darbam, ko tad varētu paveikt viena gada laikā, un tad mēs varētu cīnīties pret radikalizāciju, un ja mums būtu šī metode, tad mēs varētu vēr, vērsties arī pie šiem imāmiem, un tad gan viņi varētu skatīt gan tekstu, gan kontekstu. Valstīm nepieciešama neatkarība attiecībā uz uh, imāmu izglītošanu. Protams, teksti ir arabu valodā. Nu, tad jāzina valoda. Tā ir pirmā lieta. Uh, bet ar valodu nepietiek, uh, nepieciešams saprast mentalitāti un kultūru. Mm, par ko es arī runāju? Konteksts. Konteksts ir um, varbūt svarīgāk par tekstu, bet kā saprast kontekstu, tie jāsaprot šī vietējā kultūra. Uh, jādzīvo tajā. Un lūk, tieši šīs, um, šī konteksta zināšanu nodošana ir um, priekšnosacījums labai imāmu izglītībai. Tā ir. Uh, tas ir priekšnosacījums, kā, uh, kā, kā es jau teicu, uh, Un uh, te atkal jāatgriežas pie šī, šī uzdevuma, šī, šī darba, darba apraksta, kas ir reliģijā, kas pareizi jāizvērtē un uh, jāinterpretē. Paldies, profesora kungs, par jūsu argumentiem, par um, drosmi um, eksperimentēt Un tagad došu vārdu Katrine Kiniči, tad eh, Bogdanam Droževski, Dominikam Pikē un Drozulikas kundzi. Lūk, četri kolēģi, kas vēl eh, vēlas izteikties. Katrīna, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. E paldies, priekšsēdētāji. No sirds paldies arī profesoram Abādī par šodienas uzrunu. Jūs runājāt ļoti plaši, bet, manuprāt, tas patiesībā arī ilustrē šo tēmatu. Jūs uzskaitījāt arī ļoti interesantus argumentus, kam var pilnībā pievienoties ar, par izaicinājumiem, ar ko ir jācīnās, lai pārvarētu šos izaicinājumus. Un izglītība, apmācības tiešām ļoti svarīgas, ir tīpaši saistībā ar jauniešiem. Un arī manā valstī, Itālijā, kur līdz šim brīdim nav bijušas milzīgas problēmas ar uh, radikālismu un vardarbīgo ekstrēmismu, mēs arī jau strādājam kā reiz šādā virzienā. Tādēļ izglītība, šeit es jo īpaši gribu pieminēt, ka arī mūsu valstī ir interesanti projekti saistībā ar arī aiz, aizturēšanas iestādēm, uh, strādājam pie imāmu ap apmācības, lai viņi cietumos aizturēšanas vietās varētu izplatīt um, reliģiju, bet tas nenotiktu bīstamā veidā un uh, nenovest pēc tam pie ekstrēmisma. Protams, šie visi šie aspekti ir ļoti svarīgi. Arī es gribēju jau uzdot jautājumu par apmācītāju izglītošanu, kas jau izskanēja, nu tas tā pavisam īsi kodolīgi, bet es gribētu pie jauniešu jomas atgriezties. Jūs runājāt par kādu ļoti svarīgu pieredzes stāstu no Marokas, jūsu valsts. Maroka daudzām Eiropas uh, valstīm ir um, cieši partneris, bet es gribētu runāt par jauniešiem, kas dzīvo Eiropas valstīs. Jūs uzskaitījāt veselu virkni iemeslu, kas uh, var novest jauniešus pie ekstrēmā, pie vardarbīga ekstrēmisma, bet jūs uh, nerunājāt par šo uh, marginalizācijas sajūtu, par to, ka jaunieši ir izslēgti no tādas plašākas kopienas, no kopienas, kurā ir atšķirīga kultūra. Arī jūs par kultūru plaši jau runājāt gribu tikai atkārtot pilnībā varu pievienoties jūsu paustajai idejai par uh, uh, kultūru, par izglītību, par to, ka skolās, universitātēs ir jāizglīto jaunā paudze. Tomēr, vai nepastāv risks um, šādam, šādai kultūras sadursmei no vienas puses uh, jauniešiem ir um, viena ģimenes kultūra, un, bet pārējā dzīve notiek citā kultūrā. Nu, varu runāt arī no savas pieredzes, esmu strādājis arī es ar uh, jauniešiem, nedaudz gan citā kontekstā, bet gribu jautāt, vai nepastāv risks, ka, ka um, jauniešiem ir uh, šāda disero, disorientācijas e, sajūta, viņi dzird dažādus signālus, kā iejaukties, kā likt e, viņiem mūs sadzirdēt, kā panākt, ka visi šie aspekti, par kuriem jūs minējāt, e, ka tos sadzird arī jaunieši tādā plašākā kopienā, paturot prātā dažādos apstākļus, uh, kuros jaunieši dzīvo, saprotam, ka daži ir tādi nobriedušāki, daži mazāk. Tātad kādā veidā mēs varam iejaukties, lai izvairītos no šāda iekšēja konflikta starp dažādām kultūrām, ko varētu just šie jaunieši. Paldies! Um, je commencerai peut-être par vos... Es sākšu ar jūsu otro jautājumu jo tas man tiešām ļoti uztrauc. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un attiec arī uz kulturāliem jauniešiem šos jauniešus varētu vēl arī konstruēt un attiecīgi attīstīt un nevis atstāt novērtā. Bet ir iespējams arī attīstīt viņus, teiksim, nepilnīgi. Ja ir um, jaunietis, uh, kas uh, ir dzīvis kultūrālā ģimenē, un kas ir audzis pirmās paudzes imigrantu ģimene, te varētu notikt e, tāda spontāna reakcija ģimenes ietekmē. Un īstenība nav šīs otras dimensijas dažās ģimenēs šī attīstītā cilvēka ģimene, um, jo nav izpratnes par uh, saknēm, par izcelsmi, nav arī atzīšana savs, savstarpēji. Uh, Un uh, šeit ir nepieciešams strādāt visiem kopā uz šīs nelielās planētas. Uh, un kā par to jau mēs esam runājuši šodien vairāk uh, kārtīgi šodien. Šodien es arī runāju par to, ka pasaule ir ļoti liela. Bet īstenībā šī te pasaule tomēr ir ļoti maza un saistīta un ir nepieciešams saprast otra cilvēka kultūru. Tālāk um, šis attīstītais jaunietis, kas uh, te ir jāsaprot sēkojošais. Uh, piemēram, kā ir ar mašīnas vadīšanas atļauju, vai ir iespējams uh, to darīt visur? tomēr ir nepieciešams izpildīt arī zināmus noteikumus, bet kā ir iespējams, piemēram, vadīt automašīnu bez vadītāja apliecības? Tas ir jautājums, kas ir uh, saistīts ar nākamajiem pilsoņiem. Uh, kā, nu, kādas šeit ir šīs eh, kontrols vai ražošanas metaforas atvasinājumi, vai tas ļauj um, visiem iesaistītajiem šajā ražošanas ķēdē, vai ir iespējams nodrošināt visu to, kas ir nepieciešams valstī vidējā un garajā termiņā. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo dimensiju par šo atļauju kas, un iespēju attīstīties ģimenē un turklāt eh, mūsdienu sabiedrības ietvara. Šeit jāņem vērā lingvistiskas, geogrāfiskas un citas lietas un citi scenāriji, ieskaitot arī etnoloģisko scenāriju. Mums eh, varbūt ir nepieciešams eh, dziļāk. Uh, padomāt par sabiedrības nākotni. Uh, varbūt tas atbildīs arī Itālijas uh, sāpnim, Itālijas gadījumā. Uh, šeit ir um, institūti un um, dažādas universitātes, kas strādā šajā ziņā, kam ir šī instrumentu kaste, kas ļauj nodrošināt attiecīgo izglītību un izglītošanu kas ņem vērā uh, cilvēku dimensijas. Un tas um, uh, izraisot citu problēmu. Šeit ir politisks jautājums un kulturāls jautājums um, par politisko pusi, kas grib panākt ka kaut kādu karjeras izaugsmi. Varbūt kāds grib būt par ministru, par premjerministru, un kāpēc gan ne? Bet šajā evolūcijā, šajā karjeras izaugsmē ir ignorēts citas dimensijas. Es jau diskutēju ar dažiem uh, Eh, kas piedalās šajā politiskajā mm, dinamikā. Mēs runājam par to, ka, kā vajadzētu tālāk eh, virzīt šo jautājumu, vai mēs varam runāt par politiku. Nē, viņi to negrib. Tā ir pavisam cita lieta, bet mums ir jāsaprot, ka ir jāgaismo šīs te puses, kā arī ir jākontraktualizē, bet īstenībā mums nav laika. Eh, mūsdienās mūsu mācību programmas neļauj ņemt vērā pilnīgi visus um, scenārijus. Eh, tāpēc šeit ir ļoti daudz lietas, kas ir vēl tālāk jāpēta. Eh, tālāk šī te izglītība ar bailēm vai ar cietumu sistēmu. Jā, man ir šī pieredze, es esmu strādājis ar ieslodzītajiem un arī ar aizturētām personām, tie, kas tiek aizturēti pēc terorisma apsūdzības. Un ir eh, tāda eh, prakse, jāņem vērā visas šīs tēzes, šī robustuma eh, tēze vispirms, vai tas darbojas, vai tas nedarbojas. To mēs pārbaudām uz vietām. Mēs iesaistamies, iesaistam ne tikai mm, savu valsti, mēs iesaistam arī citus Mēs gribam izstrādāt šo instrumentu kopumu, strādājot kopā ar ekspertiem, lai eh, šis instruments būtu vajadzīgs, ļoti da, lietojams, jo ir eh, ļoti daudzi šādi instrumenti ir izstrādāti, kas nav īsti lietot, lietojami, kas ir izgraznoti dažādā veidā, bet eh, nav lietošanas iespējami. Tātad mums jāturpina strādāt. Darbs ir tikai sācies. Uh, mums, mums ir jāizglīto šie izglītības darbināti, kas darbosies pēc 2020. Un. Vāvek pendant la formation et après la formation. Mēs esam plānojuši izglītot 220 izglītotājs, un des, tas būs tālāk, tātad katrs desmitais savukārt apmācīs bināri atkal nākamos, un tādā veidā mēs um, turpināsim pa, pa, šo, šīs sistēmas paplašanāšanos. Šī te prakse ir. Un mēs domājam strādāt pie šīs programmas ar mūsu partneriem un ar mūsu izglītības ministriju. Eh, lūk, šāda ideja. Mēs esam izstrād, sākuši izstrādāt jau šo instrumentu kasti, šo tālāko izglītošanu, sākot ar eh, to, kas mums ir. Mums ir eksperti, kas ir piesaistīti. Un mēs arī izmantojam visus šos indikātorus, eh, kam jābūt ir arī pārbaudāmiem. Mēs gribam uh, arī pārbaudīt projektu efektivitāti regulāri, eh, kādā veidā dažādās fāzēs ir sasniegts rezultāts. Jo ir, ir ja attiecīgas programmas, kas ir vērstas uz pusauģiem un, un tālāk vecākiem jauniešiem un vispār kā šī iniciatīva at, nu, skars sabiedrību kopumā. Marokā ir 37 septiņi iedzīvotāji, bet tikai 1 miljons 200 tūkstoši katru dienu apmeklē mošejas. Varbūt vēl kāds miljons ierodas mošejā piekdien. Um, patiesībā mēs runājam šeit par minoritāti. Daudzi iegūst informāciju pa televizoru, un, uh, bet principā uh, digitāli, internetā. Um, tāpēc ir nepieciešams pārbaudīt mūsu institīvas efektivitāti un tālāk mēs iesim ātrākā ātrumā, bet ir nepieciešams nodrošināt arī e, turpinājumu. Un mēs tādā veidā gribam deleģētā veidā skolās un koledžās, koledžās um, izglītot cilvēks. Uh, Mums ir cilvēki, delegāti, kas tālāk attīstīs citus un strādās gadu desmitus uz priekšu. Lūk, šāda pieredze ir. Un tas būtu jānostiprina arī skolas grāmatās. skaidrot, ko jūs dzirdat par rādio, ko, ko nozīmē televīzorā dzirdētais. Uh, nevajadzētu runāt tik tikai par šo kā, kā spiegošanas instrumentu, bet jūs pēdējais jautājums bija par laicīgumu, par sekulāro jautājumu. Es uh, esmu runājis ar Francijas pārstāvjiem. Uh, un viņi saka, ka Francija ir sekulāra valsts, un es uzdodu jautājumu, vai valsts nav tomēr atbildīga par visām garantijām, garantējot arī fizisko drošību saviem iedzīvotājiem. Bet kas ir atbildīgs par intelektuālo, morālo, emocionālo drošību? Eh, piemēram, skolas eh, plānā vai arī mošajās, ja mm, eh, būtu iespējams arī ielikt kaut, kaut kādu instrumentu vai, vai, vai, vai mīnu, kas varētu ietekmēt cilvēku emocionālo drošību, vai tas neietekmēs arī drošību kopumā. Uh, Um, jā, tas ir viss tikai tas, kas iezīmē mūsu pārdomu sākumu. Uh, paldies par šiem iedzīvētajiem ceļiem, par šo cerību stāro attiecībā uz izaicinājumiem. Tālāk uh, došu vārdu Bogdanam Stroževska kungam. Jā. Lielas paldies. Es uh, uzdošu nedaudz provokatīvu jautājumu. Mēs esam terorisma apkarošanas komitejā, mm, tāpēc mēs mm, principā interesējamies par terorismu kā tādu, ne tikai kā politisku izpausmi, kas sakņojas reliģijā, mm, domājam arī par psiholoģiskiem, socioloģiskiem aspektiem. Uh, Es esmu sociologs, un jūsu prezentācijas pašās beigās mani pārņēma bāžas. Tāds, mm, ka jūs runājat par motīviem, kāpēc eksistē Daiša valsts, jūs mm, runājāt par tādiem lūk, komplementāriem jautājumiem. Šeit bija sapnis par tīrību, par cienīgumu, lai būtu vienkārša dzīve. E, es kā sociāli, so, sociologs vienmēr apvēršu šos jautājumus. Es analizēju tos, kas ir izbēguši no Sīrijas, analizēju algotņus. Un es no otras puses aprakstīju to savādāk. Es runājot par algotņiem, mums nav īpaši daudz cilvēku cilvēku, kas būtu ideoloģiski motivēti, ļoti daudz ir bijušie noziedznieki, zagļi, slepkavs un tālāk. Es šeit neredzu tādu tiekšanos pēc morālās tīrības. Un nākamais elements. Jūs teicāt, ka viņi lūkojas pēc labākas dzīves, bet es teiktu, ka viņi drīzāk bēg no noteiktiem pienākumiem, no pienākumu veikšanas. Viņi tādā ziņā ir gļēvoļi, nelieši. Uh, Tā es viņus apzīmētu, un es nevarētu uzskatīt, ka šādas lietas būtu slavējams vai apbārstīts ar komplimentiem. Tas nebūtu pareizi. Tālāk, viens no jūsu jautājumiem, kāpēc viņi tu tā dara un kāpēc viņi vispār eksistē? Ļoti bieži tas ir finansiāli motivēts. Jaunieši meklē piedzīvojums, piemēram, viņi meklē kaut kādu emocionālu pieredzi, adrenalīnu grib iegūt kaut kur, kaut kādā veidā. Uh, vai arī maigi izsakoties viņiem interesē paskatīties, kā izskatās ka, kaut kāda citādāka pasaule. Un tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai e, terorismu fenomens tiktu aprakstīts ļoti precīzi, ieskaitot arī terorismu valsts apraksts man interesē. Un ja mums būs tāds precīzs apraksts, tad mēs varēsim vieglāk cīnīties. Es jau teicu, ka es runāšu provokatīvi, jo savās atbildēs jau jūs jau ļoti skaidri fokusēties uz visiem negatīviem negatīviem elementiem. Bet šeit ir vēl viena lieta - reliģisks aspekts. Es skaidri redzu, ka visi tie, kas piedalījās Daiša valsts veidošanā, viņu zināšanas par Korānu ir visai, vis, šīs zināšanas visai vispur, virspusējas ir. Un pat arī nepatiesas. Jūs šeit vairāk runājat par to kontekstu, par nepieciešamību. Uh, lasīt ar izpratni. Es domāju, kā te iztrūkst šī momenta. Un pēdējais eh, jautājums, kas arī man ir ļoti svarīgs. Eh, centieni izbēgt no idealizācijas elementiem. Viņi idealizē savu valsti, bet ļoti skaidri var konstatēt, ka pat eh, tie cilvēki, kas dzīvo šajā brīnumvalstī, viņi cenšas bēgt no turienes. Un eh, tūkstošiem no turienes dodas uz Eiropu. Šie procesi ir politiski un sociāli, bet kas attiec uz pirmo grupu organizatoriem, tas ir tīrais biznes. Un es negribu runāt pārāk sēkli, bet eh, te ir runa par milzīgām naudas summām, kas nāk no dažādiem avotiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, eh, lai būtu tā, ka mēs neaiziet no šīs sanāksmes eh, ar tādu domu galvā, ka šie motīvi ir tādi slavinoši vai varbūt pat komplementāri. Paldies par jūsu runu. Es gribēju teikt, ka sadaļā kāpēc es pieminēju šo biznesa dimensiju, naudas di di dimensiju, ieroču cilvēku, naudas, narkotiku pārvadāšanu. Es to, to pieminēju. Es runāju par šo produktu produkciju, kas nāk no noteiktām valstīm, e, kur ir veikts e, investīcijas, bet varbūt nevienmēr tās ir dāiešu investīcijas, bet ļoti labi papildina dāiešu e, vēlēšanos veicināt savus nelegālās darbības. Mums ļoti daudz šeit šiem plāni, kā mēs varētu mm, runāt par šo problēmu. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par digitālo drošību un par parasto drošību. Uh, Un vēl ir konceptuālā dimensija, kas, protams, nozīmē to, ka visām dimensijām ir jādarbojas kopā, sinerģijā. Tas, lai būtu rezultāts, un no otras puses, mēs nevaram ierobežoties tikai ar vienu dimensiju, tad tas būtu nepareizi, pārāk ierobežojuši, tāpēc nu, ir jāpieliek visi pūliņi, lai visu koordinētu, visas šīs dažādās dimensijas, un mums ir nepieciešama struktūra, kas varētu šo sinerģiju darīt. Un tāpēc eh, es eh, savā runā beigās teicu, ka mums ir nepieciešams eh, katrā valstī radīt struktūru. Un arī tā, tādās valstīs kā Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valsts ir nepieciešams struktūras un arī internacionāli ir jābūt tādām mm, struktūrām, kas būtu atbildīgas par šo uzdevumu. Uh, lai varētu sekot šiem uzdevumiem. Pretējā gadījumā tas nekad nebeigsies. Un tāpēc. Mums ir nepieciešami izglītoti cilvēki, īpaši apmācīti, bet um, tas nav pabeigts process Kā, tāpat kā farmaceitiskā nozare, jūs nekad nevarat izdomāt uh, kaut kādu zāli, kas būs galēja, jo vīrus attīstās un arī zinātnē. Tātad nepārtrauktas izmaiņas ir vajadzīgas, uh, ļoti bieži šo aspektu neņem vērā pietiekami, drīzāk reaģē uz to, kas jau ir noticis, uh, un, un tāpēc arī dažās valstīs nav darba rezultāta šai sakarām Dažās um, valstīs nav tāds efektīvs terorisma apkarošanas struktūras. Um, es savai valstī un citām valstīm vienmēr iesaku iet uz priekšu empiriska um, eksperimenta veidā, veikt šo izturības robustuma testu citu, uh, ka ir domāt, kā attīstīties uz nākotni. Un beidzot, beigās es gribētu runāt par interpretācijas spēku. Mēs sekojam daišu naratīvam. Ir iespējams to uh, lasīt arī internetā, un šeit mēs redzam divus avotus. Vispirms ir interpretācija Eh, kur tiek mainīti eh, dati pret mistiku, mistificēti dati. Jo eh, mm, cilvēki kaut ko izlasa, viņiem šķiet kaut kas dievišķi te ir, viņiem nav pietiekami daudz mm, pierādījumu un rodas dažāda interpretācija. Tas mm, tad parādās otra šī dimensija, lūk, tāds un tāds skaidrojums, kā, un, attiecīgi, tas tiek izplatīts, un tad sākotnējais vēstījums eh, vairs neatbilst sākotnējam, un tad uh, E, tāpēc e, ir jāstrādā pie šiem jautājumiem dažādos līmeņos, tā būs otrā uzvaras fāze. E, un ja mēs nesekosim šīm dažādajām interpretācijām un skaidrojumiem, tad mēs redzēsim, ka rodas nākamās interpretācija. Cilvēki, cilvēku smadzenes tiks skalotas un tā tas turpinās veiksies. Eh, tāpēc eh, šī skaidrošanas dimensija ir ļoti svarīga. Eh, Kā, un, un noteikti drošības, aizsardzības dimensija, fiziskā drošība, emocionālā un tā tālāk. Un tas viss ir nepieciešams, tas viss ir jāharmonizē, viss kopā jāskata, lai sagaidītu kādu rezultātu. Un mūsu mērķis, ka šajā sanāksmē arī tieši tāds ir. Viss pieejas saskaņot, lai būtu labāks rezultāts. Paldies, Dominiks Rikē. Paldies uh, priekšsādātājiem, paldies arī profesoram, uh, kurš uh, tieši Marokas skatu punktu te vairāk prezentē. Labi zināt, kas notiek Marokā mm, šajā sakarā. Un kāpēc mums būtu jāatbalsta Maroka tās uh, centienos un arī izglītības aktivitātes arī pie mums. Man ir divi jautājumi, kas ir īstenošanas lietas. Nu, teorija ir viena lieta, bet, um, ja mēs uh, padomāsim, no kurienes nāk viss šis bruņotais džihāds un terorisms. Nu, tas varbūt arī vistīrākais salafisms. Mēs zinām, kādu versiju mums pasniedz šie džihādisti. Principā islāms, protams, neko tādu ne pieprasa, bet nu ir šis brīdis, kad islāms pārvēršas par džihādu pēkšņi. Un tad arī tas izpaužas kriminalitātē, kriminālās darbībās, par ko jūs arī stāstījāt. Tad te var runāt it kā par ļoti reliģisku aspektu, bet kas noved pie kriminalitātes pēc būtības, pie, pie noziedzības. Un to, protams, ir grūti izskaidrot vai attaisnot. Bet kā tas ir iespējams, ka. Uh, kā tas ir, ka šī reliģiskā tīrība un uh, šī noziedzība saplūst kopā un uh, uh, pārvēršas uh, terorismā? Nu, un tad jūs runājat uh, par izglītību kā atbildi. Bet varbūt ir uh, uh, saikne, korelācijā starp izglītības grādu un uh, radikalizācijas iespēju. Jūs teicāt, ka daži ir uh, cilvēki ar uh, universitātes izglītību, universitātes diplomu. Un tāpat laikā tur arī tāda pilnīgi liela gabala gaļa, kas uh, cilvēki, kam vispār nav nekādas izglītības. Tad, tad eh, šīs reliģiskums no vienas puses, noziedzība no otras, un tad izglītība ļoti augstā līmenī un izglītības pilnīga neesamība. Kā, kā tas viss var tā sanākt kopā un kā mēs varam nonākt pie tik eh, postošiem rezultātiem rezultātām? Jā, paldies, jā, reliģija, no reliģijas uz terorismu, nu, tas um, notiek jo notiek šī ļoti agresīvā komunikācija. Un it kā tas viss notiek pam, uh, pam, balstoties uz reliģijas, bet uh, reliģija tiek uh, pilnīgi apvērsta. Tās himēras tie tiek radītas, par kurām runā arī ķīmijā un farmakoloģijā. Nu, lūk, izskatās molekulas tieši eh, vienādi, bet uh, formulu uh, piemērojot praksē, sanāk divas pilnīgi dažādas vielas, un tas, tas kas, kas mums te sanāk. Nu, kāpēc cilvēki ļauj sevi ietekmēt? Jūs esat ārsts, piemēram, bet jūs esat neredzams jūsu sabiedrībā, jums tā kā nav ietekmes, jūs apšaubāt dzīves jēgu, jūs nezināt, kāpēc jūs dzīvojat. Un tad šie cilvēki jūs aicina pie sevis un saka, mēs jums dosim iemeslu dzīvot, mēs jūsu dzīvē piešķirsim jēgu, jūs būsiet nozīmīgs. Un, un, un tad viņi piedāvā. Uh, Piedāvāsim arī realizēt jūsu sapņus, piedāvāsim adrenalīnu, ja jums to vajag. Uh, Nu, tad, nu, šis ceļš no reliģijas uz noziedzību. Nu, katrā reliģijā ir tāda uh, grēku izpirkšanas uh, koncepcija, un it kā um, izpirkt var ne tikai savus grēkus, bet arī citu grēkus. Un tā, tas ir tās tā kā dāsnums no vienas puses, uh, ja, ka kaut kas labs. Un šādi mm, šādi viņi runā arī ar jauniem noziedzniekiem. Un saka, ka tas, ko tu dari, tas tevi attaisnos tavas ģimenes acīs, un mm, tu būsi tas labākais sabiedrībā. Un tad arī šī koncepcija par paradīzi šodien. Ja mirsiet kaujas laukā, tad uh, nemirstība garantēta, paradīze garantēta. Lūk, nu, un šādi šie noziedznieki tiek arī kultivēti. Izpirkt savus grēkus, izdarīt kaut ko labu, dieva acīs, nomirt dievam vajadzīgā veidā, Eh, gūt nemirstību, nonākt paradīzē, palīdzēt ģimenei, var sakot, viss vienā, mm, viss tiek piedāvāts vienā, vienā pakā, tā teikt. Mm, es esmu strādājuši arī ar psihologiem, un viņi tiešām apliecināja šo koncepciju. Viņi to ir apstiprinājuši. Es to diezgan vienkāršot stāstu, mm, praksē tas darbos nedaudz sarežģītāk, bet, nu, principā, principā tas tā notiek. Un tad cilvēkiem tiek uh, uzticēts uzdevums, uh, un, uh, ja viņi uzvelk šo uh, pašnāvnieku jostu, nu tad eh, viņiem tāpat laikā ir šis nemirstības solījums, kas, eh, eh, kas cilvēkiem šķiet pievilcīgs. Tagad mums jāpanāk, lai viņi ierauga realitāti, nu, kā to var darīt ar izglītību. Izglītība ir izšķirīga bet uh, izglītība bez uh, sabiedrības sapņiem, bez sabiedrības līdzdalības nebūs uh, pietiekama. Nu, nu, teiksim, Francijā veikt šādu izglītību. Paskatīsimies uz uh, Francijas sistēmu, uz kapacitātēm dažādās skolās, universitātēs, vai tur ir koordinācija attiecībā uz cilvēku resursiem funkcionālā veidā, kas ņem vērā sabiedrības sapņus, kas uh, prognozē situāciju uz 30-40 gadus uz priekšu, kas uh, jau tagad nosprauž mērķus. Tā ir mm, problēma Francijā. Tieši to izdarīja Bonaparts toreiz, kad viņš izveidoja politehnisko skolu sistēmu, uh, kur viņš apvienoja mm, teoriju, teoriju ar funkcionālo domāšanu. Nu, lūk, viņa sistēma tiešām funkcionēja. Napoleons uh, Bonaparts uh, tieši šajā ziņā ir tiešām jāpiemina, jo te var runāt ne tikai par Franciju, Arī Ķīnā ir, ir, ir, ir līdzīgas koncepcijas. Bet, eh, ja tiek piedāvāta izglītība bez, eh, neņemot vērā sabiedrības sapņus, gaidas, ilgas eh, un šo funkcionālo aspektu, nu, tad var izglītot, bet iespējams neizdosies izskaust šo radikalizāciju. Paldies! Paldies eh, par šo precizējumu un par šo, par šo komentāru. Un nu, vēl divi cilvēki pieteikušies. Frunzulīk un Deruf. Un Kristians Ēlērs. Bet lūkšu jūs arī atbildēt eh, īsi, jo tulkiem jādodas prom. Paldies eh, priekšsēdētāji. Eh, paldies, profesora kungs, eh, ģenerālsekretāra kungs, jā. Passion eh, du Coran concernant. Tiešām mēs runājam par Korāna interpretāciju attiecībā uz džihādu, džihāda pamatošanu. Man um, te pašam vairākas interpretācijas uz galda mm, ar džihāda attaisnošanu. Um, ko domā jūsu organizācija? Eh, tātad Dulēmā de Marok um, par um, džihādu. Bet es redzu, ka ir uh, imami un ulema, tātad šie garīgie līderi, kas uh, aizstāv islāma valsti, dažs uh, ne tikai Marokā, bet arī citās uh, Eiropas valstīs, kas Albagdādī ir apzvērējuši uh, um, lojalitāti un um, tik tiešām um, daudzi izsakās nicinoši par ebrejiem uh, un uh, kristiešiem, bet um, ko tad darīt ar šiem imāmiem? Kā jūs domājat? it kā viņi sludina eh, reliģisko karu pret citu reliģiju pārstāvjiem, bet eh, tāpat laikā daudz Eiropā vēlas šo obskurantismu, šo neskaidrību. 46 eh, atentāti no uh, 14. līdz 18. gadam simtiem bojā gājušo. Un daudz tomēr vēlas virzīt uz šo, šo tumsonību, var teikt, tā, to, šo iebiedēšanu. Ko tad var darīt, jūsuprāt? Nu, tad varbūt mīnī jautājums no Elvara kunga, un tad jums būs laiks atbildēt eh, ļoti īsi. Jā, mans jautājums tiešām ir īss parlaments un komisija šogad uh, palaiduši zinātnes un diplomātijas programmu, kas uh, darbosies vidusjūras uh, valsts reģionā. Tur arī miljārdiem eiro finansējums paredzēts. Runa ir laukoties par pārtikas ražošanu un um, bija domā paredzēt līdzekļus universitātēm, kas attiecīgās eh, valstīs eh, attīsta deradikalizācijas programmas vai veidot tādu satvaru šādiem pasākumiem. Tad izlēma nav tomēr nepiešķirt finansējumu šīm universitātēm, jo to uzskatīja par iejaukšanos šo valstu reliģiskajās un iekšējās lietās. Tagad mēs runājam par nākamās izpētes programmas pasākumiem. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka tā būtu iejaukšanās iekšējās lietās? Vai tomēr um, arī varētu šādi finansēt uh, universitāšu darbības uh, mērķi valstīs? Paldies! Paldies! 2015. gadā notika simpozijas Fēsā. Ar ANO, ANO paspārnē, ANO ģenerālsekretāra Banki Muna paspārnē toreiz. Un arī uh, Adame Djankungs uh, bija klāt, un viņš, tur bija arī dažādu reliģiju pārstāvji, budisti, kristieši, uh, konfucionisti, naturālisti un, un, un tā tālāk. Un tiek sagatavots priekšlikums starptautiskai kopienai attīstīt likumu, kas nosodītu naida kurināšanu. Un, un, nu, tas tā ir attīstījies kopš tā laika, un šeit tagad eh, jau tuvojas eh, īstenošanas laiks šim projektam, lai ta, taptu šis um, krimināla likums. Un tas ir likums, ar kura palīdzību nosodīt šādas aktivitātes. Nu, Maroka runā par to, ka katru imāmu, kas kurina naidu, aizturēs. Un um, arī tiesās, ja tas tik pierādīts. Un um, tas, tas arī tiks ierakstīts uh, soda reģistra un uh, tieslietu ministrija mm, to, to nodarbosies. Un nu, praktiski tiek uh, noslēgts līgums ar imāmiem un uh, viņi tiek aicināti rīkoties atbildīgi, apzinīgi pildīt savus pienākumus. Tā kā tas jau pastāv Marokā. Runājot par uh, Uh, ulema uh, padomi, tātad garīgo līderu mm, organizāciju. Uh, es, šie ir ticīgo organizācija, un es saku ticīgo nevis musulmaņu, jo Marakā ir arī kristieši, un tur var piedalīties visi. Un tagad šī padome strādā pie tā, lai mainītu mentalitāti. Tad mēģinot ieviest vairāk skaidrības, uh, uh, caurskatāmības, īpaši tāpēc, ka šis jautājums tiešām nonācis starmešu gaismā, arī starptautiskā līmenī. Tā kā Tad arī Ulema padome mēģina šo, mēģina pietuvināt uh, uh, garīgos līderus uh, vienkāršiem ļaudīm. Te tiek sagatavotas vadlīnijas un vairāki uh, teksti, un turklāt šajā padomē mums ir ekspertu grupa, kas uh, teoriju skata, un uh, tāda praktisko ekspertu grupa, kas pēc tam uzreiz arī īsteno to, ko otrā grupa sagatavojusi. Tā kā šī ideoloģija tiek arī uzreiz uh, piemērota praksēm. Un tas ir ļoti labi, jo eh, teroristi tieši šo atstumtību izmanto, lai uh, piedāvātu, lai aizpildītu šo robu un, un, un piedāvātu cilvēkiem iespēju sevi ar kaut ko identificēt, uh, solidarizēties um, tieši sufi to piedāvā. Mm, jo nu viena lieta ir tāda stingrāka reliģija, un otra lieta ir um, Eh, tāda garīga sastāvdaļa, eh, kad eh, dzīve tiek baudīta dziesmām, dejām, labu ēdienu, saviesīgiem pasākumiem, komunicēšanu, un tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem. Un ja valdība to piedāvās, tad mēs atņemsim teroristiem iespēju to, to, to darīt. Tā tad šeit arī nepieciešams uh, kombinēt šos elementus, tad radot sinerģijas. Par otro jautājumu. Bet vai tad uh, uh tas būtu slikti veikt uh, papildu izpēti šajā kontekstā? Ja mēs paskatītos uh, uh, zinātniski šo problēmu pāanalizētu to vairāk, tad mums būtu labāk, um, labāka zināšanu bāze, un tad uh, valsts varētu rīkoties mērķtiecīgāk, lai šo uh, postu izbeigtu, un um, tas galu galā ir starptautisks jautājums, tam nav robežu, un tāpēc man šķiet, ka te. Uh, tad paradigma maiņa ļoti nepieciešama, jo nevienmēr likumdevējiem ir visas iespējas uh, šādu sīku analīzi veikt, kā, teiksim, būtu universitātes profesoriem. Kā ideja ir laba. Paldies profesoram Abadī par šo dialogu, šo viedokļu apmaiņu, par to, ka padalījāties ar mums jūsu zināšanās, ar ļoti patiesi jūs runājāt, arī pazemīgi, tad arī lielu, ek, lielām ekspertzināšanām, teiksim, par eksperimentālo pieju, par pierādījumu meklēšanu. Nu, paldies vēlreiz. Prezentācija mums daudzas lietas ir izgaismojusi. Un tiešām par pašu relevantāko jūs runājāt. Un uh, uh mūsu pretterorismu komiteja tāda sui generis komiteja, varbūt nedaudz īpatnēja komiteja. Jo mēs te runājam par um, kaut ko, kas ir saistīts ne tikai ar darbiem, bet arī ar dvēseli, ar uh, psiholoģiju, kas uh, tāds, kas kaut kas tāds netverams, nemaztverams. Uh, nevienmēr materiāls, nevienmēr eh, viennozīmīgi eh, vērtējams. Eh, nu, tā kā ļoti labi, ka mums bija iespēja risināt ar jums šo dialogu. Tagad komitejai būs vairāk vielu pārdomām par šo fenomenu, kas ir tik um, postošs, uh, tik nopietni ņēmams, tik um, sarežģīts, eh, komplekss. Eh, tiešām lieliski, ka jūs tik detalizēti atbildējāt arī uz jautājumiem. Daži jautājumi, protams, bija ļoti provokatīvi, bet uh, jums izdevies izvairīties no visiem slazdiem un lieliski uh, tikāt galā ar šo uzdevumu. Paldies visiem, nedaudz iekavējām un tiekamies 21. un 22. martā nākamreiz. Turpināsim darbu. 9 stundas mums ir paredzētas. Runāsim par cietušo situāciju pēc Zaventēmas atentātiem. Paldies un jauku nedēļas nogali! Thank you.